Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu. Mēs mazliet iekavējāmies, jo es gribēju noskaidrot jautājumus attiecībās Krētas delegācija. Tā ir lielāka nekā KK delegācija šogad. Can I, uh... Es uh, gribētu sākt pastāstot jums par priekšsēdētāju paziņojumiem. Gribētu jums pastāstīt par koordinātoru sanāksmes rezultātiem. Tur bija runa par referentu nozīmēšanu attiecībā uz eh, direktīvas priekšlikumu, ar ko tiek eh, grozīta uh, kontrolas direktīva. Priekšsēdētājs uh, gatavo šo ziņojumu, koordinātori tā izvēlējās. Par atzinumiem ir priekšlikums direktīvai par karogu valstu atbildību, lai īstenotu padomes direktīva 2013-2009. Tur ir runa par kopienas kuģu īpašniekiem un jūras darba konvenciju. Tautas partijas grupa nodrošinās referentu šim ziņojumam. Tā ir rotācijas sistēma. Priekšlikums regulai par kuģu otrreizēju pārstrādi Šeit mēs eh, nerīkosimies, mēs nesniegsim atzinumu. Tas pats attiecas arī uz Hongkongas starptautisko konvenciju par eh, kuģu pārstrādi. Te arī mēs nesniegsim atzinumu. Priekšlikums par transporta līdzekļu, kas reģistrēti citās dalībvalstīs, uh, eh, ieviešanu vienotajā tirgu, daudzpartijas grupa gatavos uh, atzinumu komisijas personāla darba dokuments, progresa ziņojums. Šeit mēs sniegsim atzinumu. Paziņojums no Ekonomisko un sociālo lietu komitejas par Baltijas jūras reģionu. Arī šeit nesniedzam atzinumu. Tāpat arī nesniegsim atzinumu par uh, lēmumu izveidot uh, ministru padomu par enerģētikas uh, kopienu. Par komitoloģiju Koordinatori ņēma vērā mm, priekšādētā konferences vienošanos attiecībā uz termiņiem par EASA finansējumu. Lēmums par kopienas prioritātēm attiecībā uz komisijas darba programmu 2013. gadā mēs uzskatām, ka vienotā gaisa telpa Eiropā būs prioritārais jautājums. Ja runa par dzelzceļa tirgu, kabatāžas e, nosacījumiem un elektroniskajām vietbiļetēm un arī urbānā mobilitāte. Citi jautājumi koordinātori nolēma organizēt mini uzklausīšanu par pasažieru tiesībām, lai palīdzētu gatavot attiecīgo ziņojumu, bet e, ir vajadzīgs e, komitejas balsojums Un tas notiks pēc vasaras atvaļinājuma, tā lai mēs varētu norganizēt šo mini uzklausīšanu. Par datoru rezervācijas sistēmām un transatlantijas eh, likumdošanas dialogu koordinātori vienojās, ka šie jautājumi tiks iekļauti darba kārtībā nākamajā sanāksmē. Tas būtu mans izklāsts par koordinātoru sanāksmē nolemto. Vai kādam ir komentāri vai jautājumi? Ja tādu nav, tad eh, Vai mēs varam apstiprināt šo izklāstu? Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir balsošana. Vai visiem ir līdz elektroniskās balsošanas kartes? Jā, mēs vienmēr pārbaudam, jo bieži vien izrādās, ka mums ir vairāk balsotāju nekā vajadzīgs. Vai visiem ir eh, kartes? Labi, tad eh, pārbaudam balsošanas kartes. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un šķiet, ka tautas partijas grupā ir pareizais deputātu skaits. Tas nozīmē, ka varam sākt balsošanu. Pirmais balsojums ir Zīles kunga atzinums, priekšlikums direktīvai par atpūtas laivām un ūdens motocikliem. Sešpadsmitais grozījums. 15. ir atsaukts. 16. tātad. Tas ir papildinājums. Kurš par? Pret atturas. Pārbaudīsim. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 16. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ceturtais grozījums referenta grozījums, kurš par? Pret. Atveras. Pieņemts. 17. papildinājums 5. pantam, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5. grozījums. Cēm balsojam par 5. grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, norādīts. 19. papildinājums, kurš par pret atturas noraidīts. 20. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 6. referenta grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Mazā pauzīte, jo es gribu tēju. 21. grozījums, tikā kundzes grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 22. papildinājums, kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 23. grozījums. Te ir mutisks, lingvistisks grozījums par uh, ūdens motocikliem, kādā veidā tie ir jāprojektē. Vai nevienam nav iebildumu pret šo mutisko grozījumu. Tātad 23. grozījums ar mutisku grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 7. grozījums. Atkal ar mutisku grozījumu. Ventilācija ir jānodrošina, lai izvairītos no eksplozīvu gāžu akumulācijas. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Tad balsojam par septīto grozījumu, ar mutisku grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Varbūt kāds varētu man nodrošināt ūdeni arī un pienu pie tējas. Got, yeah, tea, but... Es uh, atnesu pats savu tējas maisiņu, bet uh, visi man pagāja garām, ne, neielēja man ūdeni. Tas ir papildinājums, Krāmerkungs. 24. Ždanukas kundzes grozījums 24. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. 25. Svītrošana, kurš par pret atturas noraidīts. 26. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 27. kurš par pret atturas noraidīts. 28. kurš par pret atturas noraidīts. Astotais, kurš par pret atturas pieņemts. Pirmais, kurš par pret atturas pieņemts. Devītais. Marcinkeviča kunga grozījums ar mutisku grozījumu. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Ja nē, tad balsosim par šo grozījumu ar mutisko grozījumu. Kurš par? pret atturas pārbaudīsim devīto grozījumu ar mutisku grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums Marcinkieviča kunga grozījums ar mutisku grozījumu un balsojums ir divās daļās. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Nē, tad balsosim divās daļās. Pirmā daļā, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, norādīts. Un nesmu vēl ar vienu dabūjis pienu. 15. apsvērums, kurš par, Kurš par 15. apsvērumu? Pret. Atturas pieņemts. 12. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums. Referenta grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts patiešām eh, liela problēma attiecībā uz piena loģistiku šorīt radusies. Trešais referenta grozījums ar mutisku grozījumu. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Nē. Tad balsosim kopā ar mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad eh, galīgais balsojums par atzinumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 par, 1 atturās, tātad pieņemts. Apsveicam Zīles kungu un arī paldies viņam par darbu. Okay. Esam ieguvuši mazliet laika. Es zinu, ka daži kolēģi ir patiešām nedaudz apmulsuši šādā situācijās, kad komiteja savu darbu ir paveikusi laicīgi, bet, manuprāt, tas notiek tāpēc, ka mēs eh, še, šajā komitejā darbojamies daudz efektīvāk nekā dažās citās komitejās, kur vienmēr pietrūkst laika. Tad mēs varētu turpināt darbu, ja Fleckensteina kungs eh, ir gatavs runāt par EMSA sarunu iznākumu. Flekenštāņa kungs, lūdzu, dod jums vārdu. Priekšsēdētāji, godāmie kolēģi, sarunas ar padomi par EMSA regulu nebija vienkāršas. Protams, neviens arī negaidīja, ka tās būs vienkāršas. Padome, it īpaši lielākās dalībvalstis, izturējās ļoti komplicēti, nevēlējās piekrist kompromisam. Dānijas prezidentūra, jāsaka atklāti, ļoti nopūlējās, lai mēs eh, nodrošinātu pēc iespējas gludāku procedūru, lai mēs varētu panākt rezultātus, lai mēs varētu nodrošināt eh, labu, pozitīvu iznākumu. Gribētu pieminēt septiņus punktus, kas, manuprāt, mums ir ļoti nozīmīgi. Pirmais. EMSA turpmāk tiks iesaistīta arī piekrastes gāzes platformu negadījumu novēršanā. Un novēršanas profilakses jomā mēs atklājām, ka pašlaik nepastāv nekāda tiesiskā pamata šādā veidā rīkoties, taču mēs uzlikām komisijai pienākumu uh, nodrošināt, lai EMSA iesaistītos arī profilakses eh, akcijās. Vajadzētu nodrošināt, lai tiek pieņemti attiecīgie tiesību akti un arī, lai parlaments iesaistītos šādas likumdošanas izstrādē. Trešais punkts. EMSA ir eh, vairāk jāiesaistās eh, pirātismu apkarošanā. Ir jānodrošina tehniskā palīdzība kuģiem, kas darbojas šajā jomā, tas nav nekas jauns. Šajās sarunās liels pārsteigums bija par to, ka īstenībā visi šie priekšrakstī jau pastāv, bet eh, neskatoties uz to padome eh, izdar, izrādīja lielu pretestību. Tas pats attiecas arī uz Frontex. Arī šajā jomā EMSA vajadzētu sniegt tehnisko palīdzību. Ceturtais punkts. Manuprāt, šajā komitejā tas arī šķita ļoti svarīgs, proti EMSA ir vairāk jāiesaistās administratīvā sloga samazināšanā kuģu transportā Eiropā. EMSA ir jānodrošina e, savi resursi, lai vienotais tirgus e, darbotos arī jūras telpā. Piektais punkts, tas attiecas uz izglītību un apmācību, uh, kas ir jānodrošina Eiropas Savienības jūrniekiem. EMSA ir iespējas piedāvāt uh, pieredzi, ko tā ir guvusi visā pasaulē, globālā jomā, un tieši tāpēc ir jānodrošina kopējas iespējas uzlabot apmācību un izglītību jūrniekiem. Dalība valstis piekrita sniegt šādu palīdzību tikai balstoties uz eh, brīvprātības pamatiem. Kaimiņa attiecības un palīdzība trešajām valstīm, par to jau mēs eh, esam runājuši. Manuprāt, eh, šis ir tāds pašsaprotams jautājums, bet sarunās tomēr tā nebija. Ir vajadzīga daudzgada stratēģija EMSA pirms uh, visi šie jautājumi var tikt izskatīti valdē. Es domāju, ka kopumā mēs esam sasnieguši visnotaļ saprātīgu kompromisu. Es vēlētos um, pateikties manam partnerim no Dānijas prezidentūras par uh, arī par konstruktīvo palīdzību, ko sniedza komisija, un arī es pateicos ēnu referentiem, kas manu dzīvi padarīja tik daudz vienkāršāku. Paldies! Paldies, Lekenšteinkungs! De Grandes kungs no tās partijas grupas. Paldies priekšsēdis vēlētos eh, sākumā izteikt objektīvus komentārus, pateikties referentam par šo ārkārtējo darbu. Es eh, nevēlētos teikt, ka tas eh, būtu tāds ieradums pateikties. Es tam tiešām ticu un Mm, es zinu, ka samierināšana vienmēr ir ļoti sārežģīts jautājums, ir jābūt elastīgiem, tajā pašā laikā stingriem, un pateicoties tam, mēs esam nonākuši pie lieliska rezultāta. Jābūt arī taisnīgiem, un jāteic, ka eh, komisija arī eh, bija elastīga, saprātīga, atbalstot šīs jautājuma atrisināšanu, un kā jau tika teicis, mēs tiešām varētu izvirzīt vairākus uh, aspektus samierināšanas rezultātā. Tie ir svarīgi aspekti. Es domāju, ka ir jāizceļ cīņa pret pirātismu, jo Mm, paveiktais ir tiešām um, slavējams, un tas ir vēl jāstiprina. Vēl eh, cita lieta - labāka jūrnieka informēšana, lai izvairīties no negadījumiem, smagiem negadījumiem, un tā, lai būtu Eiropas satvar šajā ziņā. Un vēl no otras puses mēs panācām arī to, lai tiktu ieviesta Eiropas jūrniecības jūras telpa bez robežām. Tām vajadzētu ļaut stiprināt um, sistēmas darbību un varētu arī cīnīties pret gāzes un naftas platformu piesārņojumu. E, tika atzīts arī e, EMSAS loma šo platformu mm, jautājumā jūrā, atklātā jūrā, cīņā pret e, piesārņojumu. Domāju, visi būsim viensprātis. prātis atzīstot, ka referents ir mm, lielā mērā mm, panācis šādu veiksmīgu rezultātu. Mm, tajā pašā laikā bija stingrs, tas nebija viegli. Šie mesli dēļ vēlreiz atgādināšu un atkārtošu, ka referents ir veicis lielisku darbu. Varam būt apmierināti ar šo rezultātu. Mūsu politiskā grupa ir ļoti apmierināta ar samierināšanās rezultātu. Lielas paldies, Bēlas kundze! Gracias, presidente. En primer lugar, como no puedo... Paldies. Ir, protams, pats par sevi saprotams, ka ir jāpateicas referentam par viņa mieru un veidu, kādā viņš eh, veda sārunas ar komisiju. Bija jāpieliek milzu pūliņi, lai noturētu savu pozīciju pretī padomes atsevišķiem locekļiem. Nu, nav vairs mm, daudz kas piebilstams, domāju, ka tiks tikai uh, stiprinātas EMSA eh, spējas, kompetences. Domāju, ka varam eh, savā veidā skatīt nākotni, mm, Mēs esam gatavi nākotnē, kad notiks, gadījumā, ja notiktu kādas katastrofas, un uh, te ir arī ie, iesaistīta EMSA, tās loma cīņā pret pirātismu, un tādējādi mēs labāk varam cīnīties arī pret uh, piesārņojumu, ko rada mm, platformas jūrā. Domāju, ka tā ir laba lieta jo eh, mēs kā grupa, domājam, ir neizbēgami. Eh, bija ļoti svarīgi tā, lai būtu tāda laba juridiskā bāze, pamats tā, lai eh, varētu iekļaut šo punktu, lai cīnītos nākotnē pret visa veida piesārņojumu. Un informēšana apmācība nolīgumi starp valstīm, lai tie būtu mm, slēdzami tikai uz brīvprātīgas bāzes. Tālāk strādāsim pie vienotas apmācības jūrniekiem. Mēs vēlētos tā, lai būtu arī prestiža Eiropas skola, kas savā ziņā varētu būt mm, tas tēls, kuru mēs mm, pasaulē raidām e, cīņā pret šādām problēmām. Un ja tas tā vēl šobrīd nav, tad domājam nākotnē mēs to varētu panākt. Mēs vēlētos tā, lai lielāka valsts iesaista, apmācot jūrniekus, bet mēs, protams, sveicam nolīgumā panāktos. Un vēl viens aspekts, kuru gan mēs kritizējam e, sarunās un kuru es vēlētos izcelt tagad mm, padome mm, piedāvāju to, ka, ja ir uh, vienošanās par globālo pakotni, tad komisija būtu gatava ņemt vērā uh, grozījumus, kompromisu, uh, līdzsva, dzimumu līdzsvaram. Un es domāju, ka tas nav īsti vietā, un neraugoties uz to, ka nonācām pie vienošanās, nav pieņemams, ka tiek izvirzīti šādi priekšnosacījumi. Uh, komprimumisa eh, grozījumiem, eh, administrācijas eh, dzimumu līdzsvaru ieviešanā. Un tas ir arī citos ziņojumos, lai kāda būtu arī tēma, kad mēs dzir dzirdam redingu. Tad viņa vēlas tā, lai Eiropas uzņēmumu valdēs būtu līdzvērtīgs vīriešu un sieviešu uh, skaits, un tas ir pēc šī kritiskā elementa, nu, te mēs mm, būtu devuši priekšroku tam tā, lai būtu atsevišķi grozījumi pieņemti pat. Un komisija un dalība valstis eh, pieliks pūles tā, lai būtu mm, šīs līdzsvars eh, vīriešu, sieviešu. Mēs būtu gribējuši tā, lai ejam vēl tālāk, mm, lai būtu saskanība ar Eiropas politikas nostādēm, kad parlaments, padome, komisija aizstāv, bet nu, tas nebija iespējams vispārējos vilcienos. Mums ir pozitīvs skatījums, pozitīvs atzinums, tas eh, gāja vēl tālāk nekā to, ko sākumā domāju. Domāju, ka nākotne vēl liks mums vēl vairāk stiprināt šīs aģentūras, šīs iestādes kompetences. Paldies! Uh, thanks, Ča. Tēlērkungs, paldies, priekšsēdētāji. Nu, mēs pateicamies visiem. Es vēlos pateikties Rekinsteina kungam. Rekinsteina kungam par viņu ļoti konstruktīvo ziņojumu. Jo īpaši liels paldies arī par to, ka atbalstat arī mūsu entuziasmu. EMSAS uh, kontrolē pār uh, gāzes un naftas uh, iekārtām. Par to esam ļoti priecīgi, jo tas sniegs ļoti pozitīvu ieguldījumu nākotnē. Es simtprocentīgi eh, varam atbalstīt arī dzimumu vienlīdzības aspektu. Man arī bija tas uh, uh, gods doties arī uz EMSAS uh, birojiem Lisabonā, un es tiešām ievēroju uh, nu, varbūt esmu pārāk jūtīgs uz šo jautājumu, bet es redzēju, ka tur tiešām bija ļoti daudz uh, sieviešu, ar, un man vienmēr licies, ka tā ir zaudēta iespēja. tur bija ļoti maz tātad eh, sieviešu pārstāvi. Un, <clears throat> un tiešām pie tā vajadzētu piesārāt. Paldies, eh, Zils eh, kungs, vai jūs gribat arī apstiprināt arī šo dzimumu jautājumu? Sēdētāji kungs, pavisam īsi Pītera Van Dālēna vārdā, kurš strādā no mūsu grupas par šo jautājumu, es arī gribētu pateikties Lekenšteina kungam par ieguldīto darbu par EMSAS, gala rezultātā EMSAS spējas un kompetence ir, ir kļuvusi stiprāka. Un īpaši jautājumā par cīņā pret pirātismu un tāpat arī piesāņojumu jautājumos, par ko kolēģi jau izteicās attiecībā uz naftas un gāzes ieguvas vietām jūrā. Tāpat arī par Eiropas jūras telpas jautājumos. Tā kā vēlreiz gribu pateikties par Flekenšēnu kungam par darbu ar, ar padomu. Paldies! Thank you very much. And I don't think Mr. Tus... Paldies. Nezinu, vai Tusas kungs ir klāta. Šķiet, ka visi, kas vēlējās izteikties, ir izteikušies. Ja nu kāds vēl grib ko teikt, tad eh, lūdzu paceliet roku. Elka Drāvī kungs, lūdzu. Jā, jūs noteikti neatteiksieties no šādas iespējas. Paldies, priekšsēdētāji. Savas grupas vārdā es vēlētos pateikties eh, referentam. Viņš uh, veda sarunas visa parlamenta vārdā, bet, eh, protams, mēs atbalstam viņa ieguldītos pūliņus un arī atbalstam viņa sagatavoto kompromisu. Mūsu grupa arī vēlētos redzēt vienotu Eiropas jūras tāpu visai Eiropas Savienībai. Šis eh, ziņojums iet eh, tādā virzienā, kur ir paredzēta vēl koordinētāka loma um, EMSA it īpaši arī attiecībā um, uz cīņu pret pirātismu. Mums ir jādomā arī par piesārņojuma problēmu risināšanu naftas platformās. Nākotnē mums noteikti vajadzēs iet vēl tālāk. Mums vajadzēs nodrošināt arī novēršanas lomu, vajadzēs uzņemties arvien vairāk uzdevumu, kurus pašlaik izskata dalībvalstu iestādes, bet jebkurā gadījumā tas ir solis pareizajā virzienā. Paldies jums, Jēgeris kundze no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas vārdā, un it īpaši Karamīcas kunga vārdā, kuru es šodien aizstāju, es vēlētos paust savu prieku un arī apmienām par to, ka ir sasniegta vienošanās otrajā lasījumā. Es vēlētos sveikt referentu Flekenštainu un arī uh, ēnu referentus par to, ka viņi ļoti profesionāli darbojās pie šī dokumenta un arī atbalstīja komisiju. Galīgais teksts ir tāds saprātīgs, loģisks kompromiss, kā jau tas tika minēts iepriekš. Komisija kopā ar Eiropas parlamentu vienmēr ir vēlējusies, lai šie rezultāti būtu vēl ambiciozāki, bet šī vienošanās, kas ir panākta, īsnībā atkārto komisijas sākotnējo priekšlikumu. Tad mēs eh, paplašinām EPSA mandātu, mēs eh, nodrošinam to, ka EMSA var sniegt palīdzību dalību valstīm, un ir paredzēti arī jauni uzdevumi, proti EMSA turpinās strādāt pie eh, jūras transporta telpas bez barjerām, turpinās cīnīties pret pirātismu un spēlēs arī nozīmīgu lomu Eiropas jūrnieku kvalifikācijas celšanā. Mēs Domājam arī par jūras piesāņojumu mazināšanu, tīpaši runa par naftas un gāzes platformām. Mums ir patiešām žēl, ka mums neizdevās pārliecināt padomi par uh, profilakses pasākumiem. Taču komisija atkārto, ka tā vēlas eh, turpināt strādāt pie šiem jautājumiem progresa ziņojuma ietveros. Mēs eh, kopā ar saviem kolēģiem no ģenerāldirektorāta domāsim arī par piekrastes instalāciju drošību. Mēs atbalstam arī um, dzimumu līdzsvaru. Paldies visiem, kas uh, izteica pateicību par komisijas ieguldījumu darbā pie galīgā kompromisa, un mēs noteikti arī nākotnē labprāt sadarbosimies ar jums strādājot pie šī dokumenta un arī pie citiem. Vai Flekenšēna kungam ir kas sakāms? Paldies! par labo sadarbību. Okay, thank you very much. Lielas paldies! Es domāju, ka tagad man būs jāraksta padomēji, norādot, eh, ka esam vienojušies, pēc tam viņi uh, sūtīs mums atpakaļ šos dokumentus, un tad mēs arī balsosim. Lielas paldies, Plekinšteina kungs, par darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir uzklausīšana par kopā ar ITRI komiteju. Tas ir paredzēts 10.30. PHS um, tā ēkā 3C050 telpā. Es ceru, ka šajā uzklausīšanā būs vairāk nekā tikai trīs dalībnieki. Tātad šī uzklausīšana notiks 10.30. Vēlētos jums atgādināt, ka pulkstens 15. mēs atgriežamies šajā tāpā, un tad mēs uh, tiksimies ar Jāžembauska kungu un runāsim par funkcionālajiem gaisa telpas blokiem. Vai Ajalas Senders kundze ir kas sakāms? Jā. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, vien vēlējos mm, aicināt būt klāt šeit, un uh, Rikas kungs un es pati mēs uh, attīstot uh, Tātad pielikumus arī iepazīstināsim ar šiem punktiem, un e, tie, kuri nebūs klāt, e, tad mēs neņemsim vērā viņu um, ieteikumus, un savukārt ņemsim vērā to, kas būs klāt. Tāds brīdinājums ņemiet tā vērā, tāds atgādinājums. Ir skaidrs, tiekamies 10.30. Visi!